Paldies! Prendiamo posto, buongiorno! Ieņemam vietas, labdien, godātie kolēģi! Cosa devono fare i giornalisti? Devono andarsene? Sì. Direi di iniziare. Vispirms aicinu visiem ieņemt vietu. Tas es eh, sveicu arī klāt esošo publiku. Sākam plenārsēdi. Šodien ir ļoti svarīga diena, kā jūs zināt. Mūsu darba kārtībā ir pārredzēta jaunievēlētās komisijas priekšsādātājas veikta iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un tās darbības programmu. Nekavējoties dodu vārdu Ulsurai Fonderlejenas kundzei, lai viņa varētu iesākt debates. Lūdzu, vārds jums priekšsēdētājs kundze. Šodien ir 27. novembris, taisni pirms 30 gadiem. Pūkstens sit 12, baznīcu zvani zvana, sirēnas kauts, strādnieki noliek savus darbrīkus. Fabrikas, raktuves un veikali tukšojas, un ielas piepildas ar dejām un cerību. Vēsturiskais divu stundu ģenerālstreiks samt revolūcijas vidū, un ļaudis no Brā Prāgas līdz Bratislavai izgāja ielās, lai piedalītos brīnišķīgā, mierpilnā, brīvības, drosmes un vienotības manifestācijā. Manā skatījumā šīs divas stundas parādīju to, kas ir patiesībā Eiropas Savienība. Tas nav tikai partiju eh, strīdi, politika, noteikumi, tirgi valūtas, bet visvairāk par visu Eiropas Savienību tā ir cilvēku savienība, kas kopā iestājas par brīvību, vērtībām un labāku nākotni. Ir citāts, kura autors ir lieliskais Vaclavs Havels, viens no 1989. gada varoņiem, kas manā skatījumā ir īpaši izcils, raugoties uz mūsu nākotni. Viņš ir teicis, strādāsim kaut kā vārdā, kas ir labs, ne tikai tādēļ, ka tas varētu gūt panākums. Es izvēlējos šo citātu tādēļ, ka nākamo piecgadu laikā mūsu savienība vienoti uzsāks pārmaiņu ceļu, kas skars ikvienu mūsu sabiedrības un ekonomikas daļu. Un mēs to darīsim tādēļ, ka tā ir pareizā izvēle, nevis tādēļ, ka tā būtu viegla izvēle. Dažreiz mēs piemirstam, ka mūsu lielākie sasniegumi vienmēr ir nākuši tad, kad mēs bijām drosmīgi. Mēs bijām drosmīgi, kad tiecāmies pēc miera, tad, kad visapkārt bija sāpes. Mēs bijām drosmīgi, kad radījām vienoto tirgu, vienoto valūtu. Mēs bijām drosmīgi, kad mēs uh, atkal ieaicinājām to Eiropas daļu savā saimē, kas bija augstumā aiz sienas pārāk ilgi. Bet pēdējo gadu gaitā mums bija jācīnas, lai saglabātu savu vienotības solidaritātu. Un, ja esam izgājuši cauri šim grūtiem laikam spēcīgāki, un es ticu, ka arī esam, tad tas ir lielā mērā pateicoties eh, mana amata priekšgājēja Žanklauda Junkera uh, līderībai, pārliecībai, lieliski Eiropieša, kas ir savu sirdi, dvēseli un dzīvi veltījis Eiropas Savienībai. Paldies, Žanklod Junker! Paldies mūsu visvārdā! Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti un deputātas četras uh, mēnešus atpakaļ jūs man uzticējāt savu uzticību. Kopš tā laika esmu tikusies ar eh, visām politiskajām grupām, esmu tikusies ar valstu valdību vadītājiem un kopā esam izveidojuši izcilu Eiropas komandu. Jūs, eh, Eiroparlamentārieši, arī katru no mums uzklausījāt. Es eh, solīju uzklausīt jūs, un tas ir tieši tas, ko es arī darīju, un es arī turpināšu to darīt kopā ar Marašu Šefkoviču, kā arī ar citiem kolēģijas kolēģiem. Mums bieži vien eh, bija vienādi vienu viedokļi, dažkārt mūsu viedokļi atšķīrās, bet nu tāda ir demokrātija, kas darbojas. Šodien šeit, Eiropas demokrātijas sirdī, es lūdzu jūsu atbalstu, lai Eiropa varētu sākt jaunu ciklu. Godātie dāmas kungi deputāti, Komanda, par kuru šodien jūs balsosiet, ir no dažādām kultūrām, dažādām valstīm. Um, tie pārstāv dažādu pieredzi. Mums ir skolotāji, lauksaimnieki, mēri, ministri, ārsti, diplomāti, inženieri un uzņēmēji. Mums ir tādi, kas ir dzimuši pirms Berlīnas mūra celšanas, un tādi, kas dzimuši pēc Berlīnas mūra sabrukšu, sabrukšanas. Mums ir tādi, kas ir dzīvojuši diktatūrās, un tādi, kas ir palīdzējuši jaunajām demokrātijām pievienoties mūsu savienībai. Tā ir komanda, kurā ir gandrīz tikpat daudz sieviešu kā vīriešu. Mums pietrūks tikai vienas sievietes, lai sasniegtu pilnīgu dzimumu līdzsvaru. Tas liecina par to, ka esam jau lielu progresu panākuši, bet ka paliek arī vēl daudz darāmā. Es esmu pirmā sieviete, kas vadīs Eiropas komisiju. Un katram manas kolēģijas loceklim būs dzimuma līdzsvarots kabinets pirmo reizi. Un līdz mūsu mandāta beigām mums būs dzimumu līdzsvars visos vadības līmeņos pirmo reizi un tas arī izmainīs komisijas seju. Katrs manas komandas loceklis ienesīs mūsu kopīgajā darbā savu personīgo stāstu, savu skatījumu uz Eiropu. Viņiem visiem būs savs politikas joms un prioritātes, ar kurām strādāt, bet mēs kopā būsim viena komanda, kas strādās kopīgās Eiropas interesēs. Mēs būsim viena komanda, kas strādās ar šo parlamentu un ar dalību valstīm lai risinātu mūsu paudzes galvenos izaicinājumus, lai stātos tiem pretīm. Mēs esam gatavi, bet vēl svarīgāk, Eiropa ir gatava. Man ir vienkārši vēstījums - sāksim darbu! Godājumie deputāti, pasaule ir nemierīga. Ir pārāk daudz tādu vāru, kas tikai saprot konfrontācijas un unilaterālisma valodu. Taču tā ir arī pasaule, kurā miljoniem cilvēku iziet ielās, lai protestētu pret korupciju vai prasītu demokrātiskas pārmaiņas. Pasaulē vajadzīga mūsu līderība vairāk nekā jebkad iepriekš. Mums ir globālajā politikā jādarbojas kā atbildīgai varai, kas iestājas par mieru un pozitīvām izmaiņām. Mums ir jāparāda saviem partneriem apvienotajās nācijās, ka viņi var uz mums paļauties. Mēs esam multilaterālisma pārstāvji. Mums ir jāparāda saviem draugiem Rietumbalkānos, ka mēs esam vienas, viena kontinenta pārstāvji, vienas vēstures pārstāvji, vienas kultūras pārstāvji, un mēs arī būsim viena likteņa pārstāvji. Mūsu uh, durvis paliks atvērtas. Un mums ir arī viens liktenis ar mūsu transatlantiskajiem partneriem. Jā, ir problēmas, šaubu nav, bet mūsu saites ir izturējušas laika pārbaudi. Kamēr mēs šeit runājam, tūkstošiem studentu, pētnieku, uzņēmēju, mākslinieku turpina veidot miljardiem draudzību, biznesa kontaktu, zinātnisku sadarbības projektu. Šie smalkie pavadieni kopā savērpjas vienotā saitē, kas stiprina mūsu draudzību valstīs no austrumiem līdz rietumiem, no dienvidiem uz ziemeļiem Eiropā. Mums visiem jākļūst par patiesiem partneriem. Tas ir Eiropas aicinājums. Un to arī grib Eiropas pilsoņi. Es priecājos, ka mūsu komandā būs tāds pieredzējis diplomāts kā Žozips Borels, kurš strādās kopā ar Jutu Urpilainenu, Oliveru Vārheju un Janezu Lenarčiču. Viņi kopā veiks lielisku darbu, mēs veidosim koalīcijas, lai eh, vest uz priekšu mūsu vērtības. Aizsargāsim Eiropas intereses atvērtā, taisnīgā tirdzniecībā. Mēs būsim par sadarbību, jo spēcīgi partneri arī stiprinās Eiropu. Mana komisija nebaidies, nebaidīsies runāt pašapzinīgi, bet tā būs, tas būs mūsu veids, Eiropas veids. Šī ir ģeopolitiskā komisija, kas ir uh, Eh, pēc mana prāta un kas Eiropā ir vajadzīga. Ja ir viena joma, kurai pasaul, kurā pasaulē ir vajadzīgi mūsu līderi, tad tas ir mūsu klimata aizsardzībā. Šis ir eksistenciāli svarīgs jautājums Eiropai un visai pasaulē. Un kā tas varētu nebūt eksistenciāli svarīgs? Ja 85% cilvēki ekstrēmālā nabadzībā dzīvo 20 valstīs, kuras vissmagāk skar klimata pārmaiņas. Kā šis jautājums varētu nebūt eksistenciāls? Ja mēs redzam, ka Venī, Venēcijas slīkst ūdeņos, Portugāls meži deg, Lietuvas raža ir samazināta e, līdz pusei sausuma dēļ, tas arī jau iepriekš ir noticis, taču nekad ne tik bieži, tik intensīvi Un tādēļ mums nav vairāk laika, ko zaudēt, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Fast... Jo ātrāk Eiropa rīkosies, jo lielāks būs ieguvums mūsu pilsoņiem, konkurētspējai un labklājībai. Eiropas zaļais Dali, darījums, zaļā vienošanās ir absolūti nepieciešama mūsu planētai, mūsu cilvēkiem, mūsu ekonomikai. Un Frans Timermans ir pareizais cilvēks, e, lai sasniegtu šo mērķi, tātad Eiropas zaļo kursu. Un es esmu ļoti priecīga, ka Kadrija Simpsona, Adina Valēna un daudzi citi atbalstīs Frans Timermanu. Eiropas zaļais kurss ir mūsu jaunā izaugsmas stratēģija. Tā palīdzēs samazināt emisijas, radīt jaunas darbvietas. Mums būs ekonomikas stratēģija, kas ļaus mūsu uzņēmējiem, maziem un lieliem, ieviest inovācijas, izstrādāt jaunas tehnoloģijas, iegūt jaunas tirgus. Mēs būsim globālie līderi. Un tieši tas būs mūsu konkurētspējas pamats. Bet tam visam ir jānāk par labu Eiropiešiem. Viņi vēlas, lai mēs kaut ko darītu, lai glābtu klimatu un vidi, bet viņi arī vēlas enerģiju, kas ir samaksājama. Viņi vēlas saglabāt darbvietas. Viņi vēlas šīs lietas, un mums ir jāgādā par to, lai šīs gaidas izpildītu līdz ilgspējīgi. Šīm pārmaiņām ir jānotiek iekļaujošā, taisnīgā veidā, vai arī tas nenotiks vispār. In... Būs nepieciešama lielas investīcijas inovācijās, pētniecībā, cilvēku izglītošanā, uh, Tas prasīs arī gan valstu, gan arī privātās investīcijas, gan Eiropas, gan valstu līmenī. Un vēlreiz, Eiropa jau ir vadošā. Eiropas Savienība pārbaudīs savas klimata finansējumus eh, savā budžetā, bet tāpat arī kapitāla tirgos un visā investīciju ķēdē. Reģionos kuros ir jāspēr lielāki soļi uz priekšu. Mēs atbalstīsim cilvēkus un uzņēmumus ar mētiecīgu, taisnīgas pārējais mehānismu, kas eh, piešķīs finansējumu un instrumentus, lai piesaistītu arī privātās investīcijas, kas mums ir vajadzīgas. Cerot to sasniegt, Eiropas investīciju banka būs arī uzticams partneris. Un es esmu īpaši iepriecināta par progresu kas ir paveikts, lai stiprinātu Eiropas Savienības eh, klimata banku. Tas atbalstīs investīcijas Eiropa tehnoloģijās un risinājumus, uz kuriem pasaule gaida. Bet ir jādara vēl vairāk. Mēs esam atbildīgi par apmēram 9% no globālajām emisijām. Mums ir jāpaņem pasaule un jāved sev līdzi, un tas jau notiek sākot no Ķīnas līdz Kanādai, Kalifornijā, kopā ar citiem, kas strādā ar mums kopā, kopā ar mūsu emisiju tirniecības sistēmu. Fils Hogans nodrošināts, ka mūsu nākotnes tirzniecības nolīgumi iekļaus arī sadaļas par ilgspējīgu attīstību, jo mēs zinām, ka klimata izmaiņas attiecas mums visiem, mums ir pienākums rīkoties un mums ir spēks būt vadošajiem. Dāmas un kungi, digitalizācija padara iespējams lietas, kas vēl pirms paudzes nebija pat iedomājamas. Mēs sazināmies visā pasaulē viens ar otru, mums ir piekļuva informācijai, mums ir eh, progress medicīnā, vidas aizsardzībā, mobilitātē, iekļaušanā. Nav nākotnes bez digitalizācijas. Margarēta Vestāgere ir cilvēks, kura mūs palīdzēs iet uz priekšu pa šo ceļu. Mēs automatizēsim darbības, kas mums cilvēkiem ir grūti padarāmas, piemēram, smagu nastu nešana vai uzdevumi, kas nemitīgi atkārtojas, vienalga, vai tas būtu fabrikā vai pie rakstām galda. Bet tam ir kaut kas arī labs. Tas mums dos laiku. Laiku tam, kas ir raksturīgs mums kā cilvēkiem un ko datori neprot. Tā ir iejūtība un radošums. Robots, kurš veic cilvēku aprūpi, viņš var uzklāt gūtas, un digitalizācija var uh, uzņemties administratīvas pienākumus, lai aprūpas personālam būtu laiks darīt to, kas patiešām ir svarīgi, proti runāt ar pacientiem un būt, kalpot viņiem. Digitalizācija mums sniegs iespēju efektīvāk izmantot resursus, tos izmantot produktīvāk, jo mēs varēsim precīzi visu vadīt ūdens patēriņu, enerģiju, visas mūsu planētas vērtīgos resursus. Jā, digitalizācija mūsu sabiedrībā, mūsu ekonomikā, mūsu administrāciju būtībā mainīs, un tā jau to tagad dara. Lai izmantotu lielās iespējas, bet eh, lai risinātu un novērstu riskus, mums ir jāizmanto jāpanāk tāds vietas līdzsvars tur, kur tirgus pats to nevar nodrošināt. Mums ir jānodrošina gan Eiropas labklājība, gan arī jāaizsargā Eiropas vērtības. Mums ir jāiet pašiem pa savu Eiropas ceļu, arī digitālajā laikmetā. Kā mēs to vēlamies darīt konkrēti? Pirmkārt, mums ir eh, jāprot eh, strādāt ar eh, atslēgu tehnoloģijām, un tām ir jābūt Eiropā. Tas ir eh, kvantu datori, mākslīgais intelekts, eh, ķēdes un eh, kritiskās tehnoloģijas, čipu tehnoloģijas. Lai mums tas izdotos, mums kopā ir jāstrādā. Izmantosim mūsu resursus, apvienosim tos, mūsu naudu, mūsu pētniecības kapacitātes, mūsu zināšanas un arī mūsu lielās iespējas to visu īstenot praksē. Mēs jau to reiz esam darījuši, strādājot pie lielā superdatora. Eiropa pašlaik uh, strādā pie tā, lai iegādātos uh, izstrādāt pasaulē svarīgāko, spēcīgāko datorsistēmu. Bet es gribu, lai mēs ne tikai to iepirkt, bet lai mēs kā un mūsu nākamā paudze pati varētu uzbūvēt šādu superdatoru. Eiropā ir visi zinātnieku un rūpniecības kapacitātes, lai būtu konkurētspējīga šajās jomās. Nedrīkstam ļaut sev iestāstīt, ka mums tas neizdosies. Ne no ārpuses, ne mēs paši to drīkstam teikt. Protams, ka inovācija ir vajadzīgas gudras galvas. Tā nav nekāda, par to nav šaubu, bet inovācija ir vajadzīga arī daudzveidība. Inovācijām ir vajadzīga arī brīva telpa, lai varētu domāt, tas viss mums ir Eiropā. Cilvēki vēlas dzīvot šeit, viņi vēlas šeit nodarboties ar pētniecību, viņi vēlas šeit veidot savu nākotni. Mums ir vajadzīga infrastruktūra, kas būtu nākotnes spējīgas, kopīgi standarti, gigabaitu tīkli, drošas mākoņu datnes ne tikai šeit un tagad, bet arī nākamajām paudzēm. Izējai materiāli digitalizācijai. Tie ir dati noklikšķināt katru reizi mēs šeit Eiropā ievadām datus algoritmos, lielākoties eh, transatlantiskās datnēs, tās savukārt ietekmē mūsu rīcību. Tā nav laba situācija. Tādēļ Tieši tāpat kā datu aizsardzības pamatregulā mēs to darījām, mēs nospraudām ietvaru arī pasaulē. To varēja izdarīt tikai Eiropa. Tāpat mums tas ir jādara attiecībos mākslīgo intelektu, jo mēs Eiropā domājam sākot no cilvēka, nevis sākot no tirgus un naudas, nevis sākot no valsts, bet sākot no cilvēka. Nav jau runa par to, tas, protams, ir svarīgi, samazināt šo datu plūsmu, Bet runa ir par to, ka mēs nosakām likumus, noteikumus, kā atbildīgi apieties ar datiem, jo no mums, mums kā Eiropiešiem, mums kā Eiropiešiem digitālās identitātes aizsardzība ir pati augstākā prioritāte. Mums tas ir svarīgi. Vienlaikus mēs vēlamies inovācijas. Pašlaik 85% no visiem nepersonu datiem 85% ir netiek izmantoti pat nevienu reizi. Viņi tiek savākti automātiski, bet nevienu reizi netiek izmantoti. Tā ir milzu izšķērdība, jo šajos datos ir atziņas, kas mums Eiropā ir un kuras mums vajadzētu izmantot. Tādēļ mums ir jāapraksta, jāveido ietvars, lai uzņēmumi un valdības varētu dalīties ar datiem, lai tie varētu tikt uz, uzglabāti drošā datu apkopojumā. Es nevaru iedomāties nevienu kompetentāku eh, personu kā Thierry Breton, lai izstrādātu šādu datu stratēģiju. Tālāk ir arī Kiberdrošības jautājums tā ir digitalizācijas medaļas otra puse, bet tā mums arī ir prioritāte. Lai Eiropas uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, mums ir vajadzīgas pašas augstākās drošības prasības un vienota Eiropas pieeja šajā jautājumā. Mums ir jādalās ar zināšanām par risku. Mums ir ne tikai jāzina, bet arī jādalās ar faktiem. Mums ir jāveido kopīga platforma, paplašināta kiberdrošības aģentūra. Tikai tā mēs veidosim uzticību satīklotajā ekonomikā, un tā mēs palielināsim e, pretoties spēju pret visu veidu riskiem. Tas viss mums var izdoties, ja mēs rīkojamies, strādājam kopā, ja mēs balstāmies uz mūsu Eiropas vērtībām. Esmu pārliecināta, ka Eiropa arī digitālajā laikmatā spēlēs vadošu lomu. Eiropa to var. Cienījamie deputāti, Eiropai ir daudz iemeslu būt lepnai. Mēs esam pasaules uh, tirniecības uh, liels, milzīgs spēks. Mēs esam pirmie visā pasaulē eksportējot uh, saražotās preces un pakāpojumus. Mēs esam lielākais uh, avots tiešiem investīcijiem visur pasaulē. Mūsu uzņēmē darbība ir ar pasaules klasi un tā ir augsta vērtība. Piemēram, ražojot kosmosa satelītus, mūsu uzņēmumi jau ir sasnieguši 40% no pasaules eh, atjaunamo tehnoloģiju patentiem. Mums ir eh, šo transformatīvo spēku jāveido un jāveido šo sasaist starp klimata un digitālo pārēju, lai stiprinātu mūsu rūpniecības pamatu un inovatīvo potenciālu. To var izdarīt tikai izmantojot tiešās investīcijas. Cienījamie deputāti, mums ir jāpalielina apjomi. Gadiem mēs eh, maz, samērā maz iegūtījām, mazāk nekā darīja mūsu konkurenti. Un tas ir milzīgs trūkums mūsu konkurences spējā, lai mēs varētu vadīt šo pārēju. Tādēļ mums eh, nevajadzētu nākamo daudzgadu finanšu schēmu uzskatīt par vienkāršu grāmatvedības pasākumu. Pasaule vēl pirms septiņiem gadiem vēl nekā nebija tāda, ka nākamajos septiņos gados mūsu budžetu ir būtiski jāmodernizē. Un es zinu, ka uh, es šajā jomā varu paļauties uz pieredzi un prasmēm, kas ir Johannes Hānam, bet tāpat arī uz šī parlamenta zināšanām un prasmēm. Bet atsevišķu valstu budžeti nevar to visu panākt. Mums ir jānodrošina, ka investīcijas plūst uz turien, kur tās ir vajadzīgas. Mums ir jāpabeidz kapitāla tirgus savienība. Uh, Tas palīdzēs uzlabot piekļuvi finansējumam mazajiem uzņēmumiem un jaundibinātajiem uzņēmumiem, ļaus tiem augt, atjaunoties un tikt galā ar riskiem. Tas pats attiecas arī uz banku savienību. Mums tā ir jāpabeidz, lai mēs mūsu finanšu sistēmu padarītu spēcīgāku un pretoties spējīgāku, stabilāku. Es uzticos tam, kā Vācis Dombrovskis ir pareizais cilvēks pareizajā darba uzdevumam. Sure... Valds Dombrovskis gādās, lai mūsu ekonomika strādātu cilvēku labā. Kvalitatīvas darbvietas, ies, vienlīdzīgas iespējas, labi darba apstākļi, iekļautība. Viņš zina, ka mums ir nepieciešams valsts finansējums ilgspējīgai izaugsmē, un viņš gādās par to. Viņš gādās par mūsu konkrētspēju un ilgspējību, jo Šie divi iet roku rokā. Neaizmirsīsim nekad. Konkurētspējīga ilgspējība vienmēr ir bijusi mūsu sociālās tirgus ekonomikas pamatā. Mēs tikai to esam savādāk saukuši. Lai domājam par ģimeņu uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā. Šie uzņēmumi netika veidoti tikai uz uh, akciju īpašnieku ieguldījumiem vai bonus maksājumiem, viņi ir vienmēr domājuši par to, kā nodrošināt labas apstākļus darbiniekiem, kvalitatīvus produktus, tradīcijas saglabāt un inovācijas. Šodien dzīvojam izmainītā pasaulē, bet mums ir no jauna jāatklāj sava konkurētspēja un savilgtspējīga. Tas ir gars, uz kura ir celta katra mūsu dalībvalsts un e, mēs esam arī apņēmīgi pildīt es ilgspējīgās attīstības mērķus. Šajā garā Paulo Gentiloni pāraudzīs <clears throat> e, attiecīgo jomu, viņš tic tam, ka mēs šos mērķus varam sasniegt, un es ticu viņam. Eiropas Ekonomika ir atguvusies no vissmagākās ekonomiskās un finanšu krīzes, kāda ir piedzīvota kopš otrā pasaules kara beigām. Darba tirgus e, ir uh, spēcīgs, bezdarba līmenis turpina samazināties, un tomēr pie apvāršņa jau veidojas mākoņi. Eiropai jāgatavojas grūtākiem laikiem. Mums ir jāpaļaujas uz to, kas mūs padara stiprus - vienotais tirgus, vienotā valūta. Ir pienācis laiks pabeigt mūsu ekonomisko monetāro savienību, lai uh, radītu jaunu izaugsmu, jaunas darbvietas un stiprinātu mūsu makroekonomisko pretoties spēju pret izaicinājumiem. Mums ir jāliek pamats mūsu tautsēmniecības izaugsmē. Tāpat laikā mums ir jāatbalsta dalību valsts ar mērķiecīgām investīcijām un struktūrālām reformām. Es nespēju iedomāties labāku cilvēku šim uzdevumam kā Elīzu Ferēru. Godājumie deputāti, pagājušo mēnesī 39 cilvēki ir zaudējuši dzīvības vienas smagās mašīnas kravas nodalījumā. Viņi eh, kontrabandas ceļā ir šķērsojuši vismaz četras ES valsts. Tā ir traģēdija. Tāpat kā arī tas, ka Vietnamā viena māte saņem ziņu no savas meitas Eiropā, ka viņai vairs nav gaisa, ko elpot. Šiem 39 cilvēkiem, viņu mātēm, tēviem un draugiem es saku. Mēs visi esam viensprāts, ka šāda traģēdija nedrīkst atkārtoties. People... Cilvēki gaida, ka Eiropa radīs risinājums migrācijas izaicinājumiem. Šis jautājums ir radījis mūsu vidū plaisas Taču mums ir kopā jāstrādā, lai rastu risinājums. Šo uzdevumu es uzticēju Margaritim Skinasam un Ilvai Juhansonei. Viņiem ir dažādas prasmes, dažādas perspektīvas, bet viņi kopā izveidos lielisku komandu. Godājumie deputāti! Par vienu lietu nešaubos. Eiropa vienmēr dos patvērumu tiem, kam ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Un tas ir mūsu interesēs, ka tie, kas paliks Eiropā, arī tiks integrēti mūsu sabiedrībās. Tajā pat laikā mums jāgādā, ka tie, kuriem nav tiesību palikt Eiropā, atgriežas mājās. Break... Mums ir cilvēku kontrabandistu ciniskais biznesa modelis jāsagrauj. Mums ir jāreformē savu politiskā patvērumu sistēmas, neaizmirstot par savām solidaritātes un atbildīgumu vērtībām. Mums jāstiprina savas ārējās robežas, lai atgrieztos pie funkcionējošas Schengenas sistēmas. Mums ir jāinvestē mūsu partnerībās ar izcelsmes valstīm, lai uzlabotu dzīves apstākļus šiem cilvēkiem viņu mājās un radītu viņiem tur iespējas. Tas nebūs viegls uzdevums. Taču atcerēsimies Vāclava Havela vārdus. Šis mērķis ir tā vērts, lai pie tā strādātu. Migrācija nekur nepazudīs, Tā būs arī nākotnē, ar to saskarsimies arī turpmāk. Un tādēļ Eiropa, kas lepojas ar savām vērtībām, ar savu tiesiskumu, šai Eiropai ir jārod arī atbildes, proti atbildes, kas ir humānas un iedarbīgas. Mums jāvar šādu atbildi sniegt. Šī pati komanda, Margaritas Skīnasa un Ilvis Johansons, komanda arī atbildēs par mūsu iekšējās drošības stiprināšanu. Viņi gādās, lai tiesību sargājošās iestādes sadarbotos ciešāk, lai, lai tās veiksmīgi varētu stāties pretīm jauniem izaicinājumiem un lai Eiropols būtu uh, gatavs cīnīties pret noziedzību, pildīt savus mērķus. Godējumie deputāti, kad es biju jauna meitene, es dzīvoju Briselē. Mana mazā māsiņa mira no vēža 11 gadu vecumā. Es atceros, cik bezcerīgi jutās mani vecāki, bet arī dakteri, kas eh, rūpējās par manu māsiņu tik aizrautīgi. Katram no mums ir kāds līdzīgs stāsts, vai katrs no mums pazīst kādu, kam ir līdzīgs stāsts. Vēža saslimšanas gadījumu skaits pieaug, bet diagnozes un ārstēšanas metodas arī uzlabojās. Eiropa uzņemsies vadību cīņā pret vēzi. Nākamā gada iesākumā jau Stela Kirjakīdis uzsāks ambiciozu plānu cīņai pret vēzi. Viņa ir pareizais cilvēks, lai Eiropa uzvarētu šo ļauno slimību. Thank you. the point is. Eiropai ir jāstrādā tajās jomās, kurā cilvēki vēlas redzēt, lai mēs strādātu. Mums jānodrošina mūsu bērnu nākotni, mūsu sabiedrības nākotni. Mūsu izglītība un kultūra ir eh, mūsu uh, unikālās vērtības, mūsu dvēseli, mūsu kultūru, mūsu daudzveidzību, mūsu mantojums. Marija Gabriela ir tā, kuras atbildības jomā būs šīs lietas. Un tādēļ es ļoti priecājos, ka viņa atbildēs par inovācijām, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni. People care about cilvēkiem ir svarīgs taisnīgums un vienlīdzība. Tieši tādēļ esmu izvēlējusies Nikolā Šmitu kā atbildīgo par sociālajām tiesībām, par cīņu pret nabadzību un par bērnu tiesībām. Viņš gādās, lai katram eh, darbiniekam Eiropas Savienībā eh, būtu taisnīga minimālā alga. Un Helena Dallī būs tā, kas gādās, lai pārautu stikla griestus. Šīm e, mākslīgajām robežām ir jāpazūd. Punkts. Cilvēkiem ir svarīgas viņu tiesības, viņu brīvība, viņu vērtības, tiesiskums ir tas pamats, uz kura stāvam. Šeit kompromisu nevaram pieļaut. Mums ir jāgādā, lai pret katru valsti, pret katru cilvēku būtu vienlīdzīga attieksme, ir jābūt dialogām, prevencijai, bet nedrīkstam arī kavēties, spērt nepieciešamos soļus. Mums ir nepieciešama pieredze un apņēmība, un Vera Jurova un Didija Reinders ir pareizie cilvēki, lai veiktu šos uzdevumus. Un ļaudīm ir svarīgi, svarīgs arī gaiss, ko tie elpo, ūdens, ko tie dzer, pārtika, ko tie ēd, un daba, kurā tie dzīvo. Mēs visi varam priecāties, ka Virģīnijas Sinkevičs būs tas, kas vadīs Eiropas cīņu par bioloģisko daudzveidību, jūru tīrību, eh, piekrastēm un zvejniecības jomu arī par šo viņš atbildēs. Un Jānis Vojcehovskis gādās, lai mūsu lauksaimnieki varētu e, veiksmīgi pielāgoties jaunajām realitātēm. Mums ir izaicinājumi klimata un digitalizācijas jomā, kas liks arī pielāgoties lauksaimniekiem, taču nešaubīsimies. Lauksaimniecība arī turpmāk būs mūsu kultūras, kultūras un mūsu nākotnes uh, neatņemama sastāvdaļa. Mums ir vajadzīga ilgspējīga stratēģija no lauku sētas līdz dakšai, farm to fork, un arī trešo valstu ražotājiem ir jāizpilda Eiropas Savienības vidas standarti, ja tie vēlas importēt, ja tie vēlas eksportēt, tā teikt, uz Eiropas Savienību. Un ļaudis vēlas arī teikšanu Eiropas nākotnē. Šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās ir bijis vislabākā līdzlība, kas ir bijusi 25 eh, gadu laikā, taču demokrātiskā līdzlība nebeidzas ar dalību vēlēšanās. Mēs mobilizāsim Eiropas enerģiju visā Eiropas Savienībā, visās institūcijās, visās dzīves jomās, un tas notiks konferencē par Eiropas nākotni. Eiropas nākotnes konferencē. Tā būs iekļaujoša konference, kurā līdzdarboties pilsoņiem, Eiropas parlamentam arī būs tajā vadoša loma. No komisijas puses Dubravka Šuica, pieredzējis Eiropas parlamenta deputāte, e, cieši sadarbosies ar jums, lai šī konference Eiropas nākotnē dotu panākumus. Godājumie deputāti, mēs visi zinām, ka viens mūsu saimas loceklis vēlas pamest Eiropas Savienību. Liela daļa šī Eiropas parlamenta izskatās ļoti apmierināta, ka ļoti, ļoti maza grupiņa šajā parlamentā vairs nevarēs aplaudēt tik skaļi. and i've never ever made Un es arī nekad neesmu slēpusi to, ka es vienmēr būšu tā, kur vēlēsies palikt. The... Mēs, eh, protams, eh, respektēsim Brītu tautas pieņemto lēmumu. Mēs cieši sadarbosimies, lai rastu risinājumus kopīgiem izaicinājumiem, īpaši drošības jautājumos. Taču eh, vienai lietai ir jābūt kristāli skaidrai, lai kāda būtu arī nākotne. Saikne un draudzība starp mūsu tautām ir uh, nesalaužama. Dāmas un kungi parlamentārieši pēc 30 gadiem, citi šajā pat zālē spriedīs par mūsu paveikto darbu. Tā kā es to darīju savas runas sākumā, ko viņi teiks, tas būs atkarīgs no tā, ko mēs paveiksim visi kopā. Ja mēs darām labi savu darbu, tad Eiropa 2050. gadā būs pirmais pasaules kontinents, kas būs oglekļa neitrāls. Tā būs arī uh, lielvēra digitalizācijas jomā. Tā būs joprojām tā ekonomika, kas vislabāk nodrošina līdzsveru starp tirgu un sociālo nozari tā arī vadīs lielu pasaules izaicinājumu risināšanu. Mūsu ceļš priekšā ir uh, smags un garš uzdevums nav vienkārši kopā mēs to varam paveikt. Iedvesmosimies no šī optimistiskā gara, no šī uh, gribas uh, pilnā gara, kas 30 gadus atpakaļ uh, nu, sabrucināja um, šo Berlīnas mūri un uh, kopā ar Vaclavu Havelu mums arī ir jāatceras tie miljoniem eiropieši, kas izvēlējās pareizo ceļu un kuri kuri piedalās savu sabiedrības darbā, kas palīdz vecā gada gan cilvēkiem, kas tīri pārkus, kas iet ielās, bet kas arī maina savu dzīves veidu, lai mainītu klimātu. Tie ir cilvēki, kuri um, vēlas pārmaiņas. Mēs arī, parlaments, padome, komisija, arī mums ir jāievieš pārmaiņas. Tieši šajā garā Es esmu izveidojis savu darba komandu. Tieši šajā garā esmu šeit jūsu priekšā šodien, lai lūgtu, lai jūs mums izsakāt savu uzticību, sāksim strādāt, lai pēc 30 gadiem mēs varētu arī teikt, lai dzīvo Eiropa, es mm. lebe Eiropa, vāciski un long live Europe, angliski.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 Eh, priekšsēdētāja Fonerlajienas kundzei. Es arī šeit sveicu eh, padomas pārstāvi, visus klātesošos komisārus, sāksim debatas, uzklausīsim, uzklausīsim politisko grupu. Priekšsēdētājs Lūdzu Mantrets Vēbers pirmais. Skaidrs prioritātes, eh, sabalansēts skats uz priekšu, tas bija Fondēra Lēnenes kundzes runas būtība. Paldies par to! Uh, Jā, mums kā Eiropas parlaments pēdējās eh, nedēļas ir bijušas ļoti būtiskas un uh, ir šeit ne katrs bija gatavs no kandidātiem šim darbam, bet noslēgumā mums tagad ir komisāri, kas uh, tiešām dos atbilstīgajiem komitēm arī parlamentā zaļo gaismu. Un uh, šī procedūra bija caurskatāma un godīga. Pagājušās nedēļās un mēneši bija ļoti izaicinoši jums, bet jūs eh, gal galā guvāt panākumus. Jūs strādājāt ļoti daudz un prezentējāt jauno kolēģiju, komandu līderībā Eiropā. Un eh, šodien, cerams, eh, gūsiet parlamenta atbalstu tad komisija varēs strādāt ar spēcīgu demokrātisku leģitimitāti. Viens no jūsu galvenajiem sasniegumiem jūsu komisijā ir eh, ļoti labs eh, dzimumu līdzsvars. Tik daudz sievietes komisārs kā vēl nekad līdz šim, un esmu priecīgs, eh, ka varu šeit norādīt to, ka no tautas partijas mums ir 50% sieviešu no tautas partijas puses komisijā. Mēs esam sasnieguši šo mērķi, bet mums vēl joprojām ir jāstrādā pie tā. Un eh, mums no tautas pārdies ir pirmā komisijas vadītāja sieviete. Tātad tās mums nav tikai svētdienas runas, mums tiešām ir izdevies panākt dzimumu līdztiesību un ļoti labs uh, līdzsvars. Ir uh, ļoti pieredzējuši kolēģi, kā Manis Dombrovskis, Johannes Hāns, uh, Marija Gabriela un arī jaunis Tēle Kerekedis, Margaritas Skinas. Uh, un citi, un ir divi kolēģi, kas jau ir bijuši ilgi Eiros parlamentā Adēna Valjāna un uh, eh, Dubrāska Šuica. Tātad uh, ir ļoti labs uh, salikums, uh, kas varēs sniegt labu ieguldījumu. Cienījamie kolēģi, mana grupa Eiropas tautas partija pagā, pagājušās vēlēšanās saņem 40 miljonu balsu, un tagad mums ir atbildība arī sasniegt rezultātus, ko vēlas uh, mūsu cilvēki, mūsu iedzīvotāji, kas balsoja par, par mums, Eiropas parlaments, arī mūsu grupē tas ir jāsasniedz. 2024. gadā mēs vēlamies, lai būtu ieviesta ambicioza un vieda klimata politika, kur būtu inovācijas, lai nenodarītu kaitējumu lauksaimniekiem un rūpniekiem. Uh, 2024. gadā mēs vēlamies eh, sasniegt, ka Eiropas Savienība būtu masterplāns eh, cīņā pret vēzi. Mēs vēlamies sasniegt 2024. gadā, lai tiktu izveidota 5 miljonu jaunu darba vietu. Mums ir eh, jāizbeidz šī smadzeņu noplūde no austrumiem uz rietumiem, un mums ir arī jāveido jauni uh, tirnezības noliekumu. Ja Trumps eh, jaunus uh, eh, mūrus, tad mums eh, Eiropā jāveido jauni tilti. 2024. gadā mums Eiropa ir jāpārveido Eiropos par jaunu FBI, lai mafija un organizētā noziedzība, lai patiešām viņi nevarētu darboties. 2024. gadā mums būsim definējuši, ka Turcija mums būs spēcīgs eh, partners, bet Turcija nevarēs kļūt par Eiropas Savienības eh, locekli. 2024. gadā mums būs spēcīga Eiropas robeža eh, apsādze, vismaz 10 tūkstoši robežu apsārgu Frontexā, lai nebūtu šī kontrabāta. Tas mums jāpaturprātā, kad mēs runājam par to, kāds rezultāts mums jāsasniedz. Tad arī balsosim kopā par jauno Eiropas komisiju, lai mēs varētu uzsākt sasniegt rezultātus. Ambiciozi projekti ir ļoti svarīgi nākamajos gados, bet būs jāsasniedz vēl vairāk. Mēs jūtam, ka sabiedrība sadalās sašaļas daļās. Ir vairāk uzbrukumi un uh, cilvēki jūtas apdraudēti no globalizācijas uh, un nevis kā jaunas iespējas saskata. Mums ir uh, jāpadara spēcīga Eiropas Savienība un mums ir vajadzīga identitāte. Identitāte tiešām ir ļoti vajadzīga cilvēkam. Mēs Visi zinām, kā aprakstīt mūsu nacionālo identitāti, mūsu vēsture, mūsu kultūra, mūsu sasniegumi, bet Eiropa, kā Eiropieši, vai mēs varam aprakstīt, mēs varam pateikt, kas ir mūsu dzīvesveids? Pat nabadzīgākais valstīs Eiropā. Veselības aprūpas sistēma balstās uh, uz solidaritāti. ASV tiek diskutēts par Obamakē. Tātad šie jautājumi jārisina globālā līmenī - demokrātija, tiesiskums, vienāds iespējas eh, vīriešiem un sievietēm, Eiropas dzīves vai 30 gadus pēc eh, Berlīnas mūra krišanas, eh, vārda brīvība, reliģijas brīvība, preses brīvība. Mani fascinē Ķīnas kultūra, bet es negribētu dzīvot šāda dzīvesveida valstī. Amerika ir Eiropas uh, cieši partners, bet es nevēlos dzīvot amerikāņu dzīvesveidu, dot priekšroku Eiropas dzīvesveidam. Tās aizsargā un garantē Eiropas dzīvesveidu. Man patīk būt par Eiropietim. Nākamajos piecos gados uh, izšķirsies, vai Eiropa saglabās savu sirdi un dvēseli, vai to nostums malā arvien vairāk brutālā pasaulē. Tautas partija ir gatava strādāt kopā ar visām demokrātiskajām grupām šeit parlamentā Eiropas vārdā. Tautas partija ir pierādījusi, ka eh, Šumans, Helmuts Kols un citi dibinātāji ir, ka mēs esam par vienotu Eiropu. Cilvēki ar mums rēķinās. Sāksim sasniegt rezultātus. Grācie, Paldies, eh, priekšsēdētāji Vēberkungs un tagad Garsī Pērēs. Es un devārdā lūdzu paldies priekšsēdētāja kungs, godētā Vanderlēns kundze. Jūlijā mēs uh, jums izteicām uzticības balsojumu par spīti tam, ka nebijāt mūsu kandidāti, jo apsolījāt savā darba programmā iekļaut uh, tās prioritātes, kas mums ir fundamentāli svarīgas. Jūs arī pieņēmāt to, ka uh, Eh, vīdes eh, pārveide būs nākamā sasaukuma galvenā as. Jūs solījāt to darīt taisnīgi, nevienu neatstājot novārtā. Mēs gribējam, gribam sākt pēc iespējas ātrāk strādāt, bet mums ir jābūt drošiem par to, ka nepievilsiet mūs. Pirms uh, uzklausīšanas sākuma sociāldemokrāti arī tad noteica, ka šīs galvenais mērķis ilgspējīga attīstība ekonomikā, vīdas sociālās tiesības, ka tas tiek uh, īstenots konkrētos pasākumos, kas pārveido un uzlabo līdzpilsoņu dzīvi. Tāpēc esam šeit, jo mūs pilsoņi tādēļ šeit ir ievēlējuši. Uh, Mēs uh, novērtējam katru komisāru un komisāras kompetenci, grupa rīkojusies uh, atbildīgi, bijusi arī prasīga, uzklausot 27 komisārus, kas veidos jūsu nākamo kolēģiju, jo šoreiz mēs nevaram izgāsties. Mēs nevaram pievilt jauniešus, kas katru piekdienu iet ielās, lai teiktu mums, ka planēta un nākotne ir uz spēles. Mēs nevaram pievilt sievietes. Paldies, un pateicoties arī tieši mūsu spiedienam ir palīdzējis palielināts. Uh, Atbalsta fonds un arī komisija ir daudz uh, līdztiesīga, uh, paritārāka. Mēs cīnīsimies par uh, dzimumu līdztiesību ne tikai jo posteņos, bet arī politikās. Vienai no politikām būtu jābūt tai, kur mēs pieliekam punktu. Um, ar Eiropas direktīvu vardarbībai, kas tiek vērsta pret sievietēm. Mēs nevaram pievilt arī pilsoņus un pilsonis, kas ar lielu satraukumu raugās uz to, kā cilvēki pamet teritorijas. Uh, Uh, reģionus, jo nav iespējas. Mēs iestājāmies par taisnīgu pārējais fondu, kas būtu ambiciozs, lai būtu papildus resursi, palīdzētu vidas pārējai, lai tā būtu sociāli taisnīga un lai neviens netiktu atstāts novērtā. Mums priekšā ir pieci gadi, lai parādītu, ka jā, e-politika sniedz risinājums un ka Eiropas Savienībā ir spēks un ka Eiropai ir daudz sakāmais vien. Uh, Uh, sarežģītākā pasaulē. Neuzklausīsim uh, baiļu balsis, kas vēlas mazināt politiku spēku. Mēs zinām, ka tikai mēs visi kopā varēsim atrisināt lielos izaicinājumus, tāpēc mums ir nepieciešama spēcīga Eiropas komisija, droša, drosmīga komisija, kas varēs uh, pārvarēt vecās politikas. Jaunie izaicinājumi nozīmē arī veidot jauna veida politikas aizvien sarežģītākā realitātē. Labākais veids, kā atjaunot papildināt mūsu darba principus, nodrošināt arī mūsu sociālā modeļa ilgspējību, nodrošināt arī mūsu politiku sakskanību, ir ilgspējīgās attīstības mērķi un 2030. gada programma. Mums prieks, ka pateicoties mūsu lūgumam, pieņemāt, ka katrs komisārs un komisāri atsevišķi un visi kolēģi kopā pievēros šos mērķus un integrēs tos Eiropas pusgadā. Tas ir fundamentāli svarīgi. Esam ļoti arī apmierināti, ka jaunais zaļais Jautājums, kurš ir jaunās Eiropas komisijas prioritārs jautājums? Zinām, ka Frāns Timermans šeit veiks izcilu darbu. Klimata jautājums ir steidzami risināms, to nevar uh, vairs uh, nolikt malā. Mums sociālistiem šī. Uh, zaļa, šī zaļā programma būs zaļa ārpusē, bet sarkana iekšpusē. Uh, Eiropas Savienībā ir jāatgūst sociālā dvēsele, cilvēkiem un cīņai pret nevienlīdzību ir jābūt politiskās rīcības centrā, te ir jābūt konkrētām politikām. Iepriekšējā sasaukumā mēs arī izveidojam sociālo tiesību pīlāra pamatus, tagad ir tas jātīsta. Sociāldemokrātijam ir ļoti daudz priekšlikumu, lai stiprinātu sociālo tiesību pīlāru, lai stiprinātu finanšu un fiskālo uh, arhitektūru. Nākamos piecus gadus kādus mēs uzstāsim uz šiem mūsu priekšlikumiem. Tāpat arī ievērojot cilvēku rīcību, solidaritāti, taisnīgumu, tam arī visam ir jābūt ārlietu politikas pamatā. Un te ārlietu politika ir vislabākajās rokās. Jozef uh, Borel kungam ir priekšā liels uzdevums aizsargāt mūsu intereses, stiprināt vērtības, mieru, noteikumu, multilaterālismu pasaulē, kur notiek milzīgas pārmaiņas. Būsim ļoti prasīgi, lai tiktu ievēroti principi migrācijas tirzniecības politikās. Tādējādi mēs nezaudēsim leģitimitāti, bet mums ir jābūt saskanīgiem. Būsim ambiciozi arī ar nākamo budžetu. Mēs nevaram darīt vairāk ar mazāk naudas. Jaunajiem projektiem nepieciešams vairāk līdzekļu, tāpēc mūsu grupa būs ļoti prasīga attiecībā uz jauno daudzgad finanšu schēmu. Visbeidzot, sociāla demokrāti vēlas lielāku demokratizācijas cīņu, gribam stiprināt arī špicēm kandidātu sistēmu un no jauna gribam runāt par transnacionālajiem vēlēšanu sarakstiem, tāpēc arī mēs maksimāli strādāsim nākamajā konferencē par Eiropas nākotni. Eiropa tiek veidot katru dienu. Kā arī Henrijs Spaks, viens no Eiropas projektēviem, teica, kā zinātniskiem uh, Eksperimenti tiek eh, veikti vairākas reizes, lai gūtu panākumus. Mums ir jāstrādā efektīvāk, lai Eiropas Savienība būtu taisnīgāka, drosmīgāka un labāka. Mūsu panākums būs atkarīgs uh, arī no mūsu pilsoņu uzticības pilsoņiem, sociāldemokrātiem. Uh, Ir skaidrs, ka mēs vēlamies būt izaicinājumu augstumos, tāpēc šodien atbalstīsim ar mūsu prasīgo, leālo un uzraudzīgo balsojumu. Mēs atbalstīsim jūs, Eiropas komisija, un e, domājam, ka Eiropas komisija to ļoti labi apzinās. Jūs spēles tiek likts ļoti daudz un būsiet atbildīgi. Liels paldies! Liels jums paldies! Tagad Čalos kungs, vārds jums lūdzu! Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, šī komisija. Um, arī izriet no ļoti uh, uh, sarežģīta procesa šai parlamentā. Tagad Eiropas komisijai ir jābūt spēcīgākai un jāsasniedz arī Ursuls van der Lajens mums šeit uh, sniegtie priekšlikumi un uh, solījumi. Mums ir nepieciešams trīs lietas - skati, redzējums, aizrautība un ambīcijas. Tā ir vienīgi, tas ir vienīgais veids, kā Eiropa var sagatavoties šīs pasaules jauniem izaicinājumiem. Tas ir vienīgais veids, kā arī um, radīt entuziasmu pilsoņos, jo entuziasms ir nepieciešams šī projekta īstenošanā. Uh, Van der Lēns kundze teica, ka šī komisija būs ģeopolitiski, jā, labi, bet uh, tas nozīmē ļoti liels izmaiņas. Mūsu grupa Eiropas atjaunot ir noteikusi četras prioritātes. Pirmkārt, Eiropai jākļūst par pirmo uh, Uh, kontinentu 2050. gadā, kas būtu auglekļa neitrāla, bet ar tādu ekonomiku, kas būtu gatava atrisināt šos izaicinājumus kopā ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem, pētniekiem. Tāpēc ir jāinvestē pārējā ar taisnīgo pārējais fondu un uh, klīmēta bonusiem ar uh, attiecīgi. Um, paredzētu arī budžetu. Otrakārt, digitalizācija, kas jau maina mūsu sabiedrības tagad, ir jaunas iespējas pilsoņiem, mūsu ekonomikai, bet tas nozīmē arī riskus. Šī notikuma attīstība nozīmē, ka ir nepieciešama līderu uzņēmumu šajā jomā. Arī jāatbalsta mūsu mazie vidējie uzņēmumi, lai vieglāk tiem ir saņemt finansējumu, paredzot tādu tiesisko aktu, lai varētu attīstīt mākslīgo intelektu. Mums ir nepieciešama datu Eiropas stratēģija. Esmu pārliecināta, ka Vestagērs kundze, arī Bretona kungs būs šī uzdevuma augstumos. Treškārt. Eiropa pēc pieciem gadiem, vai tā joprojām runās vienlīdzīgā līmenī ar ASV un Ķīnu, vai Eiropas balsi sadzirdēs joprojām Āfrikā? Mums ir arī jāparāda, kā esam spējīgi arī pārvaldīt migrācijas patvēruma politiku mūsu, atbilstīgi mūsu vērtībām, mums ir jāizveido tirzniecības politiku, kur iek iekļauti ilgtspējības klauzula. Uh, lai mums būtu patiesa aizsardzības Eiropa, kas ir atvērta partnerībām. Tām visām mums ir no jauna jāsakonektē pilsonis ar Eiropu. Mums ir nepieciešama tāda Eiropa, kas nenozīmē tikai vēlēšanas ik pēc pieciem gadiem, bet katrs tur piedalās uh, ikdienā. Par to runāsim arī Eiropas nākotnes konferencē. Mana grupa būs šīs konferences motors, lai atceltu institucionālos šķēršļus, kas liedz Eiropai rīkoties, kā tā tas ir jādara. Pārāk maz un pārāk vēlu. Šis sindroms